Starptautiskās terorisma upuru piemiņas dienu. Šodien mēs pieminam vairāk nekā 5000 cilvēku, kas eh, Eiropā ir nogalināti. Mēs izrādām solidaritāti daudziem cilvēkiem, kas ir tikuši ievainoti, kas ir cietuši no terorisma šausmām. Sprādzienī Madridē, kas notika pirms sešiem gadiem, 2004. gada 11. martā, kuros nomira 191 cilvēks no 17 valstīm, dāmas un kungi, kā arī sprādzieni Londonā 2005. gada 7. jūlijā ir daži no briesmīgākajiem terorisma aktiem, kas jebkad ir notikuši uz Eiropas zemes. Terorisms, dāmas un kungi, ir uzbrukums mums visiem. Terorisms ir uzbrukums mūsu demokrātiskās sabiedrības uzbūvēji. Tieši tāpēc Eiropa vienmēr būs vienota cīņā pret terorismu. Jebkāda veida terorismu, sepata, separātistu, reliģiozu vai politisku terorismu. Terorismu nekad nevar attaisnot. Šī Eiropas diena mums dod iespēju parādīt, ka Neviens terorists vai neviens terorisma akts nekad nespēs samazināt vai arī iznīcināt mūsu ticību, mūsu pamatvērtībām, tādām kā cilvēktiesības. Tieši tāpēc mēs nekad nebeigsim cīnīties pret terorismu. Lielas paldies, dāmas un kungi! Cari colleghi, nel corso della... Dargie colleghi, Šodienas sēdes laikā gribētu jūs informēt, ka priekšādātāja konference saskaņā ar 134. reglamentu panta trešo apakšpunktu izlēma mainīt sesiju darbu kalendāru un sasaukt parlamenta plenārsēdi trešdien, 7. aprīlī 2010. gadā. Sēde notiks no pustrījiem pēcpusdienā līdz puspieciem pēcpusdienā. Šīs sēdes darba kārtībā būs Eiropadomes ziņojums un komisijas paziņojums par Eiropadomes uh, sēdes rezultātiem, tātad, kas notika.